Allora, colleghe e colleghi, riprendiamo le... Kolēģi, turpināsim balsošanu. Tagad ir Davida un Sivieča ziņojums par Eiropas kaimiņu attiecību politiku grozījumu nav. Balsosim par roku pacelšanu par, pret, atturas, pieņemts. Sveicu abus referentus. Tālāk Intveldes ziņojums par ēst pret terorismu politiku. Pirmais grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par pirmo grozījumu. Avete votato tutte e tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka rezolūcijas priekšlikums atkrīt, un tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši balsošanu. Novēlu jums jaukas pusdienas, ja nepaliekat uz uh, balsojuma skaidrojumiem.